Señorías, reanudamos la sesión. Dāmas un kungi, mēs stiprinām savu darbu un saskaņot darbu kārtību. Bet vispirms man ir divi paziņojumi. Pirmais no tiem ir tāds, kā Ignacio Gardana kungs ir paziņojis, ka viņš noliek savu deputātu mandātu ar 23. aprīli, un saskaņā ar 4. reglamenta punktu, pirmo punktu, es nosaku, ka šī deputāta vietā ir brīva. Un savukārt līdz ar to mēs šo procedūru tālāk ziņosim nacionālām iestādēm. Otrs paziņojums. 21. aprīļa sēdē juridiskais dienests norādīja, atvainot juridiskā komiteja, um, apstiprināja Lifenenkunga un Baltiško uh, deputātu mandātu pieteikums. Un vienbalsīgi arī nobalsoja, ka šie deputātu kandidatūras ir atbalstāms. Un ja nav citu iebildumu, tad līdz ar to šo deputātu mandāti ir jau ratificēti. Saskaņā ar darba kārtību. Līdz ar to tagad nākošais ir Kraulie ziņojums, kas ir vērsts uz autortiesību un dažu plakus tiesību aizsardzību. Un līdz ar to došu vārdu uzreiz Kraulie kungam. Jums vārds četras minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlos arī sveikt šo parlamentā komisāru Makrīvī kungu un visus kolēģus, kas ir kopā ar mani šeit. Intelektuālā īpašuma autotiesību apvēruma paplašināšana ir bijis nozīmīgs solis, un īpaši tieši tāpēc, ka liela daļa cilvēku īsti neapzinās uh,